Colegas, el acta de esta sesión se va a someter a la aprobación. Šīs sanāksmes protokols tiks nosūtīts jums līdz nākamās sanāksmes sākumā.